Tas, kas ir pieņemts parastās likumdošanas eh, procedūras kārtībā, atbilstoši 78. pantam eh, reglamentā. Pirmo reizi mēs pārbaudīsim jaunu elektronisko belšanas eh, sistēmu, tātad pārbaudīsim to ar regulu par gāzes piegāzes drošību. Šo uh, tiesību aktu nosaukumu tiks attiecīgi arī publicēt šīs sēdes protokolā. Vairākas komitejas ir nolēmušas uzsākt starp uh, iestāžu sarunas